Um, to... Man šķiet, ka tomēr būs vēl piecu minūšu aizkavēšanās, jo sociālistiem jāsagatavo balsošanas sāraksts, saka priekšsēdētē. Tā, tad, kā jau es sacīju, piecu minūšu aizkavēšanās, jo viena uh, partija vēl nav sagatavojusi savu, tu, savu balsošanas sārakstu. Es atvainojos par to, mēs uh, centīsimies iesākt darbu pēc iespējas ātrāk. Been, um... Šķiet, ka tagad situācija ir atrisinājusies, saka priekšsēdētāji. Right, start... Labi, Tad sāksim ar Cimera ziņojumu par sieviešu nabadzības izpausmēm Eiropas Savienībā. Vai visiem ir balsošanas karte? Arī man ir. Tā man ļoti noderēs. Labi. Piektais grozījums ir nepieņemams. Sastais par pret, pieņemts. Septītais ir nepieņemams, astotais grozījums, mutiskais grozījums. Tur tiek mainīt vārdi, vā, vārdi sievietes uz iedzīvotāju. Tātad, kas ir par? Pret? Pieņemts. Devītais grozījums par? De, pret? Pieņemts. A kompromis grozījums par, pret, pieņemts. 10, 11, 12, 13, 14 ir atsaugs, 15 ir nepieņemams, tā tad mēs balsojam par grozījumiem līdz 17. 17. Kas ir par? Pret? Pieņemts. Mutiskais grozījums 18. tur tiek svītrota dāļa Most of which are women, kas ir par, pret, pieņemts. 19. grozījums par, pret, pārbaudīsim, kas ir pār, pret, pieņemts. 20. grozījums, kas ir pār, pret pret, pieņemts. 21. grozījums par, pret, pieņemts. 22. grozījums par, pret, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Šārkoš kungs, jūs esat, eh, jums nav līdzi jūsu balsošanas kārta. Ā, jūs atturaties. Labi, beidzam balsot. 18 pār, 11 pret, 10 atturējās. Pieņemts. B kompromis grozījums par. Pagaidiet, saka priekšstādātā. Ah, tā, B kompromisa grozījums atkrīt, jo 22. grozījums tika pieņemts. Tagad par 23. grozījumu tas atkrīt, 24. atkrīt, tātad visi atkrīt līdz pat mirklīti, saka priekšsēdētāja. Tātad 30. atsauks, 31. grozījums ar mutisko grozījumu, kur tiek mainīti vārdi of women and particularly single mothers tiek mainīt šie vārdi uz notably of single parents. Kas ir par? Pret. Pieņemts. 32. par. Pret. Pieņemts. 33. par. Pret. Pieņemts. 34. par. Pret. Pieņemts. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, pārbaudīsim. Jā, es neņēmu vērā tos, kas atturējās. Tātad balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Jā, balsojums beidzies. Sešpadsmit pār, divdesmit trīs pret, neviens neaturējās. Tā tad noraidīts C kompromisa grozījums par, pret, atturas, kāds saka no zāles, ka šis grozījums atkrīt. Jā, 34. tika noraidīts, saka priekšsēdētāji. Tā tad vēlreiz C kompromisa grozījums par, pret, atturas atturas pieņemts. Tas nozīmē, ka mēs ejam tālāk pie 38. par pret atturas pieņemts. 39. grozījums, mutiskais grozījums, kas uh, maina vārdus, tātad, uh, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. 40. grozījums par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 41. grozījums, mūzikas grozījums, kas ir pār, pret, atturas, pieņemts. 42. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 42. grozījumu. balso. Beidzam balsot. 20 pār, 21, 22 pret ar Sirkus kungu. Es atvainojos, saku priekšstādātāju Sirkus kungam tagad ir viņa balsošanas kārta, tad 20 pār, 21 pret, tā atkrīt 40, eh, kompromiss D par, pret, atturs, pieņemts. Tagad pārējām pie 48. grozījuma par pret atturas pieņemts. 49. grozījums par pret atturas pieņemts. 50. grozījums par pret atturas pieņemts. 51. grozījums, kur ir piedāvāts svītot par pret atturas atturas atkrīt. E kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad pārējām pie 53. grozījuma. Tā tur ir papildinājums E kompromisu grozījumiem. Kas ir par? Pret? Sāksim balsot elektroniski par 53. grozījumu. Beidzam balsot. Deviņpadsmit pār, 24 pret. Tā tad noraidīts. 56. grozījums par pret. Atturas. Pieņemts. 57. grozījums par pret. Atturas. Pieņemts. 58. grozījums par pret, atturas, pieņemts. 59. grozījums ar mutisko grozījumu par, pret, atturas, darba kārtības jautājums. Es atvainojos nebalsojumu laikā. Ja vienīgi jūs gribat izteikties tieši par šo balsojumu ja ir runa tieši par 59. grozījumu, tas ir mutiskais grozījums, kas svītro vārdus in which women are more widely employed. Ja jūs gribat izteikties tieši par šo konkrēto punktu, tad to var darīt. Tātad 50, par 59. par, pret, at, sāksim balsot elektroniski. Beidzam balsot. 32 par, 11 pret, pieņemts. 60. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 61. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 62. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 63. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 64. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 65. grozījums ar mutisko grozījumu. Tad 65. par, pret, atturas, pieņemts. 68. grozījums, kas ir par, pret, Balsosim elektroniski par 68. Sākam balsot. Viens deputāts no Eiropas Tautas partijas ir pārāk daudz. Lūdzu, nebalsojiet šīs partijas tad vārdā. Tā, spēdzam balsot, balsosim vēlreiz. Tā, par 68 grozījumu balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Beidzam balsot atkārto priekšsēdētāji. Ceru, ka tagad visi skaidri sakrīt. 19 pār, 24 pret, tad noraidīts. 67. grozījums par, pret. Balsosim elektroniski par 67. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 36 pār 7 pret un viens atturējās. Nu, skaidrs, tad vairākums ir par. Tad pieņemts 68. grozījums. Mutiskais grozījums. Kas ir par? Pret. Atturis. Pieņemts. 69. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 70. par. Ar mutisko grozījumu. Tad par. Pret atturas pieņemts. 71. par pret. Sāksim balsot elektroniski par 71. Beidzam balsot. 24 pār, 20 pret, neviens neaturējās, pieņems. 72. grozījums pār pret, atturs pieņemts. 73. grozījums atkrīt, 74. ar mutisko grozījumu, kas ir par, pret, atturas pieņemts, 75. grozījums par, pret, balsosim elektroniski par 75. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 24 pret, neviens neaturējās. Noraidīts 76. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 77. līdz pat 80. Eh, atkrīt, 81. kas ir par, pret, atturas, pieņemts. 82. ar mutisko grozījumu, kas ir par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 83. ir atsaukts. Un pārējiem pie apsvērumiem. Pirmais grozījums, kas ir par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums ir atsaukts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Nu, tagad elektroniskais balsojums par visu, visu kopā. Līnes kundze, saka, kur nevisen kundze, es gribētu tagad izteikties. Te ir liela kļūda balsošanas sarakstā, atgriežoties pie B kompromisa grozījuma. 22. grozījam nebija jātiek balsotam pirms kompromisu, jo tur nav paredzēts pilnīgs svītrojums, bet tikai daļējs svītrojums. Tas nozīmē to, ka par kompromisu B grozījumu bija jābalso pirms 22. grozījuma. Un tagad, nu, tagad es nezinu, saka Kornelisina kundze. Mani informēja Sakalinas kundze, ka 22. grozījums patiesībā skār tekstu pēc tā tekstā, kas ir eh, grozīts B kompromisa grozīmā, līdz ar to te nav problēma. Tad balsojam par. Vote is open. Par B kompromisu. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. 44 par, 3 pret. Sveicu referentu. Cimere kundze. Sākas kungs, lūdzu jūs darba kārtības jautājumu gribējāt skart. Cimerkungam nav ieslēgts mikrofons. Runājot par B kompromisu grozījumu, saka Cimerkungs, saka Ferkas kungs. Es gribētu sacīt, ka sociālas grupa gribēja balsot par to, un mēs kļūdījāmies atturoties par 22. grozījumu, jo mēs uzskatījām, ka 22. grozījums nebija nesadarīgs ar B kompromisu grozījumu, bet es gribētu sacīt, ka sociālis nostāja bija par labu B kompromisu grozījumam. Linas kundze turpina, protams, ja 22. grozījums ir pieņemts, tad skaidrs, ka šeit par B kompromisu arī vēl balsot. Ja jums bija kādas neskaidrības, jums vajadzēja tās risināt pirms jūs ieskatījāties balsošanas sarakstā. Lūdzu, kas vēl grib izteikties? Jāsaka, runātāja, tā pati lieta notika arī ar mums, Eiropas tautas partijām. Mēs negribējām uh, balsot par 22. grozījumu kā par, bet eh, par B kompromisu grozījumu, bet, nu, te bija apjukums ar šo balsojumu. Visiem, turpina Linas kundze, pirms sanāksmes bija iespēja ieskatīties balsošanas sarakstā un politiskās grupas izlēma, kā balsot, un tad politiskām grupām vajadzēja izlēmt, ka uh, 22. grozījums bija saistīts ar B kompromisu grozījumu, līdz ar to mm, mēs te nevaram vairs neko darīt. Pāriem pie nākošā jautājuma, tas ir Marijams Harkens ziņojums IKP un ne tikai progresa novērtējums mainīgā pasaulē. Right, just after I get my tea. Uh, compromise C. C kompromiss, kas par? Kas pret? Atturas. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. C kompromiss. Beidzam balsot. Kas par? Tātad 42 <laughs> pret 2, 8, 204 pret 18 pieņemts. Nu, tālāk nākamais 20. grozījums. 20. par. Pret. Elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Deviņpadsmit pret divdesmit pieci noraidīts. 21 par pret. Elektroniski lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Piecpadsmit pret divdesmit seši atkrīt, jeb noraidīts. Divdesmit divi par. Pret. Atturas. Noraidīts. D kompromiss par. Pret. Pārbaudām elektroniski. D kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pār 20 pret. Pieņemts. 23 atkrīt. Tālāk seko kompromiss E. E kompromiss Kas par? Pret. Tātad pārvadam elektroniski, sākam balsot. E-kompromiss. Beidzam balsot. Divdesmit trīs pret divdesmit viens pieņemts. Tālāk 30. grozījums par pret. Nu, ko atkal pārbaudām elektroniski, lūdzu, sākam balsot. Atkal viens par daudz no tautas partijas. Lūdzu, viens varētu atturēties. Tā tad jākam no sākuma. Sākam balsot par 30. grozījumu. Beidzam balsot. Tātad 23 par 18 pret 2 atturas. Pieņemts. 31 par pret. Mm, pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. 31 par. Beidzam balsot. 24 balsojuši par. Pieņemts. 32 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 33 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 34 par. Pret. Atturas. Pieņemts. F kompromiss par. Pret. Pārbaudām elektroniski kompromiss, F kompromiss. Sākam balsot, beidzam balsot. 206 par, 20 pret, pieņemts. Tālāk. Četrdesmit divi par pret atturas pieļauts. 43 par pret pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 par 15 šeit pieņems. 44 atkrīt, tālāk 45 par pret atturas atkrīt, ja pret G kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk sako 51. grozījums par pret. Mm, pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. 51. Beidzam balsot. Divdesmit septiņi bijuši pret, tātad noraidīts. 52 atkrīt. Mm, ne 52 tagad. Pret, pret. Atturas. Pieņemts. H kompromiss. H. Kas par pret atturas. Pieņemts. Tālāk seko kompromiss I. I kompromiss par pret pret atturas pieņemts. Piecdesmit septītais uzskatās par papildinājumu, piecdesmit septiņi par pret. Sākām elektroniski lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. 27 pret, atkrīt, jeb noraidīts 60 par pret. Nav skaidrs. Sākam balsot par 60. Sākam balsot. Beidzam balsot. 61 pret atkarīgs, jeb noraidīts. 62 par pret. Pārvotam elektroniski, sākam balsot. Tātad pieņemts. 63 atbilst 62. Tātad kas par? Pret. Pieņemts. 64 par. Pret. Noraidīts. 75 par. Pret. Pieņemts. 76 par. Pret. Noraidīts. <coughs> Pirmais grozījums par pret. Noraidīts. Piedošana atturās. Šķiet, ka pieņemts. Tālāk otrais grozījums par pret. Atturēs. Pieņemts. Trešais grozījums par pret. Atturēs. Pieņemts. A kompromiss par pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk sako. Jā, jā, jē kompromiss. Kas par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. 25 par 21 pret pieņemts. Kā kompromiss par? Atveras pieņemts. 14 par? Pret. Par 14 lūdzu. Beidzam balsot. 15 par 27 pret. Atkrīt. B kompromiss par pret atturēs pieņemts. Beidzamais balsojums, gala balsojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 206 pār 5 pret, 15 atturs. Pieņemts. Apsveicam Harkins kundzi. Un visbeidzot, Žanluk Benamijas par pakalpojumu direktīvas. Direktīva C kompromiss par. Pret. Atturis. Pieņemts. Uzreiz ķeramies tad pie 15. Papildinājums par pret elektronisku lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Astoņpadsmit pār divdesmit seši pret. Noraidīts. Divpadsmit papildinājums par pret. Atturās. Pieņemts. E, noraidīts. 20. grozījums ir uzskatāms par nepieņemamu. Tālāk 21. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 22. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 22 par. Mēs tikko nobalsojām. Jā, es atvainojos. Man tā kā jau dešā vēl. Nu, <laughs> tātad D kompromiss. Kas par? Pret. Elektrons lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār, 21 pret 2 atturs. Pieņemts. Tālāk 25 par. Pret. Mm, pārbaudām elektroniski. Es baidos, ka ne visi jūs ceļat rokas. Lūdzu, elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār, 25 pret. Tālāk 26 pār. Pret. Atturies. Noraidīts. 27 pār. Pret. Atturies. Noraidīts. 32 pār. Pret. Atturies. Pārbaudām elektroniski. 32. Šķiet, ka zinu, bet nu pārbaudām. Tālāk atkrīt, tālāk 35 arī atkrīt, 33 arī atkrīt. Tālāk tad 36. 36 par. Pret. Tad 29 pār 15 pieņemts. Tālāk 37 par pret atkrīt. 38 par. Arī atkrīt? Ajām. Tālāk 39, tad arī atkrīt. 39, tad balsojam par pret atturas norēdīts. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. 46 tālāk. Pret Tad 46, kas par? Pret. Nesam pārliecināti. Lūdzu, elektroniski. Šķiet, ka būs noraidīts. Beidzam balsot. 24 pār, 19 pret. Pieņemts. Tālāk 47 par. Pret. Atturas pieņemts. 48 par. Pret. Nav no, izskaidrs. Lūdzu, pa 48. Vēlreiz balsojam elektroniski. Nu, ko, 22 par, 20 pret. Viens atturs. Pieņemts. F kompromiss. Pret. Nav skaidrs. Lūdzu, F kompromiss elektroniski. Beidzam balsot. 20 pār, 25 pret. Noraidīts. Tālāk. 49 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Citādi krīt. Tālāk sako A kompromiss. A kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk sako 6 atkrīt, ja 14 pieņemts. Bet tas netika pieņemts. Līdz ar to balsojam par 6. Par. Pret. Mm, Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. 23 pār 21 pret pieņemts. Septītais grozījums par pret. Šķiet, ka tāpat, bet nu lūdzu elektroniski pārbaudām. Divdesmit pieci pār divdesmit pret. Pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk desmitais par pret atturas pieņemts. Un gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 40 par, 1 pret, 4 atturs. Apsveicam referentu. Uh, we have now two letters. Ir divas vēstules par, par Eiropas globalizācijas pieliegušu fondu. Tā kopā balsojam par pret pieņemts. Nu ko, esam pabeiguši balsošanu. Uh, we're going to have a short... Uh, 5 minūšu pārtraukums, lai pirmkārt pārliecinātos, ka komisijas pārstāvji ir ieradušies lai runātu par pilotu projektiem. Vai jūs varētu atgrieztos pēc piecām minūtēm, lūdzu, lai uzklausītu ziņojumu par pilotu projektiem?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 Okay, thank you. Uh, let's get back to uh, the order of business. Labi. Es gribētu aicināt uh, tagad uh, komisijas pārstāvis pastāstīt mums par pilotprojektiem un došu vārdu Giberam Morām kungām no nodarbinātības ģenerāla direktorāta un jūs prezentācija ir redzama arī uz ekrāna. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja ļausiet, tad es pāriešu uz savu dzimto valodu, franču valodu. Je suis, euh, ravi de pouvoir vous... Esmu gandarīts, ka varu jums šodien pastāstīt par uh, komisijas secinājumiem no pilota projektu īstenošanas. Ņemot vērā Eh, mūsu rīcībā esošo ierobežoto laiku. Es priekšsādātājs skundze gribētu ierosināt eh, eh, rīkoties posmēdīgi. Pirmkārt, mēs runāsim tādu par pilotu projektu īstenošanu, uzliek, liekot akcentu uz mācībām, kas būtu gūtams, gūstams, arī dažas rekomendācijas. Un otrkārt, es atbildēšu uz konkrētiem jautājumiem, kurus šīs komitejas biedri varētu gribētu uzdot pār pilotu projektiem. Un e, vārdu došu arī saviem kolēģiem, lai viņi atbildētu uz šiem konkrētajiem jautājumiem par atsevišķiem pilotu projektiem. Es sākšu ar to, ka atgādināšu, ka mēs runājam par astoņiem pilotu projektiem, kas saistīti ar trijām lielām tēmām eh, - mobilitāte un nodarbinātība, otrais darba, darba apstākļi un eh, treškārt eh, neaizsargāto sociālo grupu aizsardzību. Tātad es atvainojos, saka runātāji, ir runa par septiņiem projektiem. Ar tos īstenoja Sanko ģenerāla direktorāts un arī nodarbinātības ģenerāla direktorāts Sanko ģenerāla direktorātā 2008. gadā bija projekts par situāciju veselības aizsardzības jomā. Lielākā daļa no šiem pilotu projektiem saņēma apmēram 1 līdz 2 miljonu eiro budžetu, un daži projekti tika īstenot 2010. gadā, un divi projekti 2008. Vairumam no 2010. gadā īstenotajiem projektiem Komisija vēl turpina darbu pie viņiem. Tātad visi dati vēl par šiem projektiem nav pieejami, un tāpēc es jums nevaru sniegt sīku informāciju par vairumu no šiem projektiem, tātad, jo tie vēl, kā sacīju, tiek īstenoti. Tātad šos projektus īsteno komisija, izmantojot uh, tos līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā, kā piemēram konkursu, aicinām iesniegt pie, pieteikumu. Un pilotu projekti tika īstenoti izmantojot uh, Eures vadlīnijas. Un vēl viena lieta, ko es gribēju uzsvērt, ir tā, ka tikai ceturtais darba projekts, kas bija par pagaidu darbu, uh, turpināsies vēl 211. gadā. Citi projekti vai nu jau ir beigušies, vai arī uh, vēl tagad turpinās. Es gribētu vēl pāris vārdos pateikt par komisijas īstenoto pilotu projektu gaitu. Tātad mēs izmantojām uh, uzaicinām iesniegt pieteikumu. Līdz ar to te arī pieteicās daži kandidāti ārpus, tātad no ārējās pasaules, kā mēs sakām. Un te ir runa par apmēram 90 līdz 100 procentiem izmantošanas uh, līmeņi. Tātad uh, katrā ziņā izmantošanas līmenis bija ļoti augsts. Bet bija arī kāds izņēmums, ko es gribētu pieminēt. Tas attiecās uz trešo pilotu projektu par mobilitāti, darba spēka mobilitāti, kas tika iznots izmantota Euros, Eures vadlīnijas un izrādījās, ka Eures uh, vienības nebija izmantojušas visas iespējas. No 49 eh, ieguvējiem tikai 11 reāli tālāk piedalījās tajā procesā. Tātad te piedalīšanās līmenis bija ļoti zems, tātad mazāk par 20%. Vēl es gribētu uzsvērt to, ka uh, Tie, kas piedalījās, protams, izrādīja lielu interesi, un tas uzskatāms par veiksmi stāstu. Es tomēr gribētu arī pastāstīt par ietekmi uz cilvēku resursiem attiecībā uz komisijas darbiniekiem. Tad, kad šie pilotprojekti tiek pieņemti budžeta kategorijā, Tad eh, komisijas darbinieki seko vairākiem posmiem, tā tiek noteikts finansējums, tiek sagatavots uzaicinājums iesniegt pieteikums, tad tiek sagatavoti paši līgumi un tad tiek arī īstenots, eh, īstenot uzraudzīšana un projekta īstenošana. Un otrkārt, pēc tam, kad es būšu jums sniedzis vispārēju ieskatu projektu īstenošanā, uh, Es vēlējos īsumā pastāstīt par pievienoto vērtību šiem pilotprojektiem no mūsu viedokļa. Pirmais secinājums, ko komisija var izdarīt no šiem pilotprojektiem, ir šāds. Tie ir vērtīgi, tā ir ziņā, ka tie sniedz ieguldījumu politikas attīstībā nacionālajā un Eiropas līmenī, un tas attiecas gan uz, piemēram, datu ievākšanu, gan uz politisko lēmumu sagatavošanu. Un šai ziņā es gribētu jo īpaši uzsvērt šo te darbā nosūtīto darbinieku projektu. Un te arī um, tika paredzēti tiesību akti, kas bija jāpieņem 2011. gadā, bet tie tika pieņemti agrāk. Un te arī ir paredzēti arī uh, pasākumu, lai saglabātu darba vietas. Un saistībā ar fāra iniciatīvu stratēģijas 2020 ietvaros. Un uh, otrkārt, šie projekti ir veicinājuši politikas attīstību zināmos sektoros dalību valstīs, jo viena lieta, ko mēs skaidri apzināmies, ir tā, ka bieži vieni uh, dalību valstīs situācija ir tāda, ka pilotprojekta īstenošana palīdz gūt eh, kompetenci un īstenot eh, pozitīvas izmaiņas, un tas attiec gan uz pagaidu darbu, gan arī uz darbā nosūtītajiem darbiniekiem. Un treškārt, tas ir saistīts ar labās prakses identifikāciju un apmaiņu, un tas attiec jo īpaši uz eh, projektu saistībā ar autismu un eh, gadā, vecā gada gājumu cilvēkiem. Un te īpaši tika iesaistītas, eh, iesaistītās puses, uzlabojās koordinācija un sociālā aizsardzība un sociālā iekļaušana viņu vidū. Un otrkārt es gribētu minēt eh, aspektu, kas saistīts ar pilotprojektu rezultātu uzskatāmību. Protams, ir vērts īstenot šos projektus, bet vēl ir svarīgi nodrošināt to skaidru īstenošanu un arī iesaistīto pušu redzamību. Vienmēr tā nav, tomēr vismaz viena no metodēm, kas būtu izmantojama, būtu e, rezultātu izplatīšanas, izmantojot komisijas organizētos seminārus vai arī fórumus, kas jau pastāv, vai tas attiektos uz politisko komiteju, vai uz eh, MKO, vai SPC, vai uz izglītības komiteju. Un eh, pro projektu rezultāti arī var tikt publicēti arī komisijas tīmekļa vietnē. Vēl viens elements, kur es gribēju minēt saistībā ar šo projektu pievienoto vērtību, ir šāds. Atgriezieties lūdzu pie iepriekšējā slaida sakrunātājs. Tātad šis aspekts, ko es gribētu minēt saistībā ar pievienoto vērtību, ir tas, ka tiek uzlabota sadarbība ar pilsonisko sabiedrību jo te tiek iesaistīts vairākas puses, arī šie projekti tieši attiecas uz pilsonisko sabiedrību. Un vēl viens pievienotās vērtības aspekts saistībā ar trījiem pilotprojektiem, tātad darba saglabāšanu, pārstruktūrēšanu un pagaidu darbu, ir tas, ka šie pilotprojekti tiešā veidā eh, iesaistās Eiropas Savienības centienos cīnīties ar krīzi Un nu, tā attiecas, tas attiec tieši uz darba ņēmējiem un uz restruktūrācijas pasākumiem. Un vēl priekšsēdētājs skundze nobeigumā es gribētu sacīt, eh, minēt dažas rekomendācijas šajā jūsu komitejā, pamatojoties uz komisijas pieredzi īstenošos projektus. Un šīs rekomendācijas pavisam ir sešas. Pirmā rekomendācija ir šāda - uzlabot koherenci starp pilotu projektiem, kurus īsteno komisija. Bieži vien mēs secinām to, ka tās aktivitātes, kuras īsteno komisija, varētu būt arī finansējums no citām, citiem komisijas avotiem. Un tas, piemēram, attiektos uz eh, Dafnes uh, programmu, kas arī ir saistīta ar eh, vecā gadagājumu cilvēku aizsardzību vai arī ar progresu programmu. Bet eh, jāraug, jāraugās, eh, lai līdzīgas aktivitātes netiktu paredzētas arī citu komisijas īstenoto programmu ietvaros. Un tādā veidā tā mēs nodrošinātu to, ka netiek dublēti tie paši pasākumi, un jo īpaši tas attiec uz eures, piemēram. Un eh, te ir arī eh, jāņem vērā, ka līdz šim ir bijis pārāk maza interesi par sagatavošanas pasākumiem. Un otra rekomendācija, kas arī saistīta ar pirmo rekomendāciju, ir šāda. Nosakot pilotu projektu tēmas, komis, būtu jāsazinās ar komisiju, lai atkal nodrošinātu koherenci starp pilotprojektiem un komisijas īstenotajiem pasākumiem. Trešā rekomendācija, ieteikums būtu šāda. Jānosaka prioritātes. Mēs esam secinājuši, ka tad, kad pilotprojektu ir pārāk daudz, īsā laikā, Rezultāts ir tāds, ka šo projektu labā ietekme mazinās, un te pat novērojams tādas negatīvas tendences. Mēs varētu samazināt eh, pilotprojektu skaitu, taču piešķirot tiem lielāku budžetu. Un 2011. gada projektiem tiek apspriest šāda iespēja, jo, piemēram, ir paredzēta 4 miljoni eiro First Job Eures programmai, un pašreizējie projekti arī turpināsies 2011. gadā. Tātad 2011. gadā būs četri pilotprojekti un viens, kas jau ir aizsācies saistībā ar pagaidu darbu. Un ceturtā rekomendācija būtu šāda. Sistemātiskā veidā sniegt Eiropas parlamentā šo pilotu projektu rezultātus jo, kā jau es paskaidroju, šie pilotprojekti pagaidām vēl tiek īstenot, un mūsu rīcībā nav visaptvarošu rezultātu par tiem, taču, kad šie rezultāti būs pieejami, komisija labprāt nāktu jūs vidū un pastāstītu jums par šo pilotprojektu rezultātiem. Jo īpaši es te domāju par vienu pilotprojektu, kas tagad ir noslēdzies, tas ir saistīts ar pārmaiņu restruktūrāciju un vadību. Būtu vērts tā rezultātus eh, sniegt šajā komisijā, komitejā. Un divas pēdējās rekomendācijas, ko es gribētu izklāstīt, ir saistīts ar novērtējumu. Būt, no mūsu viedokļa būtu vērts attiecīgā brīdī īstenot eh, pilotu projektu efektivitātes un ietekmes novērtējumu nacionālā un Eiropas līmenī. Cik mums zinām, šāds novērtējums nav veikts. Un vispēdējais ieteikums būtu šāds, ka projektu īstenotājiem vajadzētu izplatīt informāciju par projektu rezultātiem. Bieži vien šīs informācijas pietrūkst, un tas ir uzskatāms par trūkumu. Un nu, te jāņem vērā arī, ka te taču tiek saņemtas uh, subsīdijas un jāparedz uh, projektu īstenošanā arī informēšanas pasākumu par projektu rezultātiem. Un, cik zināms, š, līdz šim tas netika veiks, bet tas būtu jo īpaši vērts uh, piemēram, attiecībā uz projektu par autisma upuriem. Un eh, savu vispārējo ieskatu nobeigumā es gribētu noslēgt ar uh, komisijas izdarītiem secinājumiem. Un tātad arī te, bū, te būtu vērts runāt arī par uh, Rekomendācijām, kā jau es sacīju, mums nav konkrēti rezultāti, jo daži vairums projektu vēl tiek īstenoti. Taču gan es, gan mani kolēģi esam jūsu rīcībā, lai sniegtu šādus rezultātus projektu īstenošanas gaitā. Paldies! Liels paldies, saka Līnes kundze. Uh, Mēs jums labprāt uzdosim jautājumus, arī es labprāt uzdot, bet vispirms tad lūdzu no, no deputāta puses Lismas Marela Šārti lūdzu. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es gribētu pateikties Žilbēra Morēna kungam par viņu prezentāciju. Būtībā tas viss ir interesanti, taču mēs pat labāk esam tikai tādā kā vidusposmā. Uh, Mēs gribētu iegūt vairāk informācijas, kā jau jūs sacījāt. Tomēr ir daži elementi, kas man jau īpaši interesēja. Jūs jau uzsvērāt uh, par to, cik augsts ir īstenošanas līmenis, tad, kad uh, pilotprojekti tiek īstenot par 90 līdz 100 procentiem, tas skaidrs, ka šie projekti uh, ir cieši saistīta ar reālo situāciju. Īstenojot novērtējumu, kur jūs uh, esat paredzējuši darīt, es uzskatu, ka būtu vērts paralēli skatīt, kādi uh, šo projektu, uh, kā šie projekti un to uh, E, to mm, augstais dalības līmenis ir iespaidojis citas e, ko, komisijas programmas varbūt vairāk tiek īstenoti šādi projekti, bet līdz ar to ir mazāk aktivitāte citā līdzīgā programmā. Vienkārši zināt, kā šie projekti ietekmē citas programmas, kuras īsteno Eiropas komisija, un es gribētu tātad šāda veida informāciju iegūt no jums. Otrkārt, kas mūsu skatījumā ir svarīgi, ir novērtēt šo projektu reālo ietekmi uz nacionālo politiku. Vai te būs eh, jauni tiesību akti, vai arī nacionālās programmas, kas eh, pārņem stafeti no komisijas programmām. Vai tātad šie projekti tiešām kļūst par jaunu institīvu bāzi nacionālajā politikā? Nu, tas ir otrs jautājums, kurš manā skatījumā ir interesants. Un treškārt, vai eh, labuma guvēji tiešām ir caurskatām, vai, tas, vai tie būtu, piemēram, Eiropas politiķi vai ne. Mēs, kā Eiropas parlamenta deputāti, saskarāmies ar milzīgām problēmām, darīt zināmu citiem, ar ko tieši nodarbojas Eiropa. Un šī tā informēšana arī ir ļoti svarīga problēma kur mums jārisina. Vai šie pilotu projekti tiešām ir saprotami tajā vidē, kur tie tiek īstenoti, un vai tiešām te saglabājas vai tiek izveidot laba saikne ar Eiropas iedzīvotēm? Paldies! Elizabete Šroder un tad Kristensens kundze. Paldies! Man interesē galvenokārt jautājums, kāpēc Oiris nav tik ļoti labi izdevies ir galu galā vēl arī vairāk projektu iesaistīti tajā kopējā ietverā. Un otrkārt, tie ir būtiski nozīmīgi lieli projekti, kas tiek īstenot ar sociālajiem partneriem. Cik man zināms, arī es esmu uzdevusi parlamentāro jautājumu komisijai par to, kā tiek veidot šīs jaunās vadlīnijas. Un es zinu, ka to ir nopietnas problēmas. Tāpēc jāizsaka nožēla, ka tik ļoti būtiskā lietā, šajā būtiskajā pilotprojektā, un tas ir būtisks. Mums tomēr jāatgādina, ka ir pieņemts lēmums, un šajā kopējā ietvarā, tātad no 2004-883, e, šis nolēmums norāda, ka šis pilotprojekts būtu jāstiprina, un tāpēc ir jāskatās, kāpēc tad ir šīs kļūdas. Un man arī ir jābrīnās, Kur tad paliek šī pēctecība un saskaņotība? Lai pilotprojekti būtu savstarpēji saskaņoti, lūk, tas vispār nav ievērots. Nu, paskatīsimies, piemēram, vai vispār iesaistīt sociālajie partneri tālākajos posmos. Un mēs redzam, ka tur ir ļoti liela trūkuma un tur jāveic uzlabojumi. Paldies! Thank you. Ola Christensen, followed by Mr. Sefris. Tak for formand, og jeg vil også gerne sige tak for... Eh... Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikt paldies par šo prezentāciju komisijas pārstāvim. Un jāsaka, ka es gribēju runāt par uh, projektu lomu kā starpniekiem. Uh, es šeit nerunāju tikai par šiem pilotprojektiem, bet arī tiem projektiem, kas tiek realizēti ar uh, sociālā fonda atbalstu. Un tad, kad uh, tiek realizēts šāds projekts, tad tas noteikti ietekmē situāciju visā Eiropā. Un tādēļ es domāju, ka nepietiek ar to, ka komisija atnāk šeit uz mūsu komiteju un atskaitās tad, kad projekti ir pabeigti. Es domāju, ka um, mums um, būtu jābūt iespējai sekot šo projektu realizācijai. Un es domāju, tas būtu uh, daudz noderīgāk nekā, teiksim, šī situācija, kāda tā ir tagad. Tādēļ būtu ļoti labi, ja mēs zinātu par noteikto e, situāciju un, ja mēs varam veikt izvērtējumu tikai pēc tam, kad pilotu projekts jau ir pabeigts, tad e, būtu ļoti grūti atkal uh, izdarīt kādas izmaiņas attiecībā uz asignējumiem šim projektām. Tā kā man ir jautājums komisijā, kādā veidā mēs varētu iegūt informāciju par uh, projekta gaitu. Paldies. Uh, Paldies, Sarkas kungs, un pēc tam Dovī kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pievienoties uh, manu kolēģu pateicības vārdiem par šo komisijas prezentāciju un būtu ļoti labi, ja mēs varētu saņemt uh, šo slaidu kopijas. Es gribētu arī tā ļoti pieklājīgā veidā paust to, ka es neesmu pilnībā apmierināts, jo kaut arī mēs dzirdējām par eh, sagatavošanos gaitu 2010. gada pilotprojektiem, bet eh, mums, eh, mūsu rīcībā esošā informācija ir visai ierobežota, jo mēs patiesībā pilotprojekts realizējam jau vairāk nekā 30 gadus, un joprojām mūsu zināšanas ir ļoti virspusējas par to, kas notiek. Mēs esam redzējuši dažus veiksmīgus piemērus, kā piemēram, mikrofinansējums, kā rezultātā visā Eiropas Savienībā tika realizēta attiecīga rīcība politika, bet no komisijas stāstījuma šorīt no rīta es sapratu, ka uh, pilotu projekti šī gadījumā nekalpo par pamatu jaunām iniciatīvām dalībvalstīs vai Eiropas Savienībā. Drīzāk tie nodrošina uh, datu kopumu, kas tālāk tiek izplatīts iekšējās konferencēs un semināros komisijas struktūrās. Es domāju, ka mums vēl tāls ceļš ejams, līdz kamēr šie budžeta resursi un parlamenta sniegtais atbalsts šiem pilotu projektiem spēs pārvarēt esošo birokrātijas inerti lai parādītu to, ka tas ir ļoti svarīgi un būtiski. Un tādēļ, es domāju, mums ir nepieciešama ļoti rūpīga un nopietna eh, vērtēšanas sistēma, ka to vērtē šī projekta rezultātu uh, lietotāji. Un tādēļ man ļoti iepriecināja rekomendācijas, sešas dzirdētās rekomendācijas, jo es domāju, ka tās var izmantot, lai na, mūsu nākamā tikšanās reize ar komisiju būtu daudz auglīgāka tīri no novērtēšanas viedokļa, un lai mēs varētu redzēt, cik lielā mērā pilotprojektus varētu izmantot, lai izstrādātu jaunas rīcību politikas. Un, protams, parlaments ir visu laiku jāinformē par notiekošo, bet tajā pat laikā mums ir jābūt iespējai komentēt projektu rezultātus. Tālāk, es gribētu uzdot jautājumu komisijas pārstāvim. Un tas ir, kādā veidā mūs varētu regulāri un sistemātiski informēt par to, kas notiek šajos projektos? Paldies! Thank you. Uh, Mr. Daly, ne... Paldies. Labi, Dalī kundze atteicās uh, runāt. Es gribēju norādīt uh, deputātiem, ka jūs izdals materiālos ir dokuments par 2011. gada pilotprojektiem un sagatavošanās pasākumiem, bet mēs noteikti nosūtīsim arī uh, slaidu uh, kopijas pa ēpastu. E Ņemot vērā to, ko deputāti teica par uh, pilotu projektu rezultātu tālāku izmantošanu un izplatīšanu, vai es gribētu dzirdēt, vai jums ir kāds viedoklis par to, kā varētu veiksmīgi šo pilotu projektu rezultātus izmantot. Jūs runājāt par dažādu iesaistīto uh, pušu aktīvu līdzdalību, bet pirms mēs runājām par to tālāk, būtu interesanti zināt, kā mēs varētu izplatīt šo informāciju dalību valstīs, jo Piemēram, ir bijuši daži ļoti veiksmīgi pilotu projekti. Un jūs teicāt arī, ka pastāv savstarpējā saikne starp dažādiem projektiem. Un vai jūs varētu par to pastāstīt, piemēram, kāda sasaist tiek nodrošināta starp jūsu programmu un Dafne programmu, piemēram, par uh, veco cilvēku ļaunprātīgu izmantošanu un tam līdzīgi. Un varbūt, ka jums ir kādi priekšlikumi par to, kā to efektīvāk izdarīt un kā iegūt šo informāciju, lai dalība valsts sālāk, ka tā strādā pie savām rīcību politikām, varētu to izmantot un lai tām nebūtu jāizgudro ritenis no jauna. Jo visai bieži tiekos ar cilvēkiem, kuri saka, ir nepieciešams veikt vairāk pētījumu šai sakrā, un tad man nāks teikt, bet pētījumi šī jomā jau ir bijuši, un tad man ir jānorāda viņiem, kur viņi varētu šo informāciju iegūt. Bet vai jums ir kāds viedoklis par to, kā mēs šo informāciju varētu efektīvāk un labāk izplatīt? Tas būtu ļoti vērtīgi dod iespēju jums un varbūt jūs kolēģiem atbildēt uz šeit izvirzītiem jautājumiem un manis pausto retoriku. Um, Madam Chair, um, I'll try to answer. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es mēģināšu atbildēt uz jautājumiem un tad varbūt uz tiem vispārīgiem jautājumiem un lūkšu kolēģiem runāt par konkrētiem pilotu projektiem. Atbildiet piemēram, uz deputātas jautājumu par Eiros pilotu projektu. Tātad vispirms gribētu atgādināt, ka mēs runājam par salīdzinoši maziem projektiem, kuru kopējā vērtība ir piemēram 1 miljons eiro un kas tiek realizēti visā Eiropas Savienībā. Tātad tie ir mazi projekti. Godīgi sakot, ar atbilstošu ietekmi. Piemēram, ja tiek realizēts viena miljona vērts projekts visās 27 dalībvalstīs, tad šī ietekme būs salīdzinoši neliela. Kad mums tiek ieteikts labāk realizēt mazāk pilotu projektus, bet lielākus. Tad tā, tādēļ tā ir arī viena no rekomendācijām. Tālāk par vidustermiņu novērtējumu. Es jau to pieminēju savā prezentācijā. Tā būtu atbilde uz Sarkas kungu un Morienša te kundzei. Un salīdzinot to ar pilotprojektu novērtēšanu pēc to pabeigšanas, tātad ekspost, es jau norādīju, ka mums būtu nepieciešams novērtēt pilotprojektu ietekmi un to var darīt dažādi piemēram, var vērtēt, kā pilotu projekts ir licis mainīt politikas kursu dalību valstīs, kā tas ir ietekmējis politikas veidošanu Eiropas Savienības līmenī, kā pilotu projekts tiks realizēts, uh, veidojot sinerģiju ar citām programmām vai citiem projektiem, un ja nē, tad kādēļ. Tā kā Te ir vesela rinda jautājumu, ko būtu nepieciešams izpētīt dziļāk, un mēs labprāt to darītu sadarbībā ar parlamentu. Tāpat piekrītu tam, ka mums būtu jāpastiprina saskaņotība ar esošajiem projektiem un programmām. Un atbildot uz uh, Morēna Šatjēkuns teikto, pilotprojekti lielā mērā papildina to, ko mēs darām citās programmās. Un tik tālu, cik tālu tas ir iespējams, mēs cenšamies to drošināt arī uh, uh, papildināmību starp pilotu projektiem un ar komisijas realizētajām programmām. Šiem uh, pilotu projektiem ir tieši tāds uzdevums, un uh, kā tādu to arī pilda. Bet attiecībā uz juras programmu tas tā nenotika, un tam es pilnībā piekrītu. Es piekrītu arī tam, ka mums būtu jāuzlabo šo pilotu projektu atpazīstamība. Bet, kā es teicu, tie ir salīdzinoši mazmēroga projekti, bet būtu vērtīgi dzirdēt no mana kolēģa pa kreisi, Labrēna kunga par to, kas ir darīts, lai izplatītu pārstruktūrēšanas pilotu projektu rezultātus, kas ir bijis ļoti veiksmīgs projekts un kas ir novedis pie tā, ka būtiski ir uzlabojusies informētība par pilotu projektu rezultātiem. Un mans kolēģis paskaidros, ka tas ir pilotprojekts, kas tika prezentēts EPSCO eh, laikā Spānijā Eiropas Savienības dalību valstu ministriem. Es piekrītu arī tiem kolēģiem, kur teica, ka mums ir jāinformē šī komiteja regulārāk par pilotprojektu īstenošanu. Uh, nevis, lai tas būtu tikai kā šī prezentācija, piemēram, kad mēs runājam par to, kas jau ir noticis. Es domāju, ka šāda regulāra viedokļu apmaiņa nedrīkst būt formāli, ka mēs tikai informējam jūs par to, kas notiek, bet lai tā būtu tiešām pilnvērtīga diskusija par to, vai vispār ir jāturpina esošie pilotu projekti, piemēram, vai nē. Un ideālā variantā e, šīm diskusijām vajadzētu notikt tad, kad jūs vēl spriežat par šiem pilotu projektiem, un tad jūs varētu uzaicināt komisiju, lai mēs pastāstītu par esošo projektu īstenošanu un kāds varētu būt prioritāts nākamajiem pilotu projektiem. Un tad mēs varētu, varētu arī runāt par uh, pilotu projektu savstarpējo papildināmību un to radīto sinerģijas efektu. Tālāk priekšsēdētāji, ko jūs runājāt par rezultātu izplatīšanu. Kā es teicu, mums ir daži ļoti labi piemēri, un man kolēģi pēc brīža par to pastāstīs, bet Es domāju, ka tas ir pats būtiskākais un svarīgākais - iestrādāt pilotu projektos jau šo pilotu projektu rezultātu un pieredzes izplatīšanas plānus. Un tam ir jāprādās jau projektu pieteikumā, lai projektu saņēmēji jau no paša sākuma zinātu, teiksim, ko viņi saņems. Tātad, rezumējot, es uzskatu, ka mēs varam noteikti uzlabot novērtēšanas procesu, mēs varam pilnveidot un uzlabot rezultātu izplatīšanu. Bet, kas attiecās uz projektu īstenošanas īpatsvaru, tad nepārprotami ir liels pieprasījums pēc šāda veida projektiem. Un patiesībā mums ir vairāk projektu pieteikumu nekā budžets ļauj finansēt un mums nācās atteikties no vairākiem projektiem. Un te es atgriežos pie viens no manām rekomendācijām. Tas ir, ja mēs gribam, lai projekti būtu efektīvi un lai tie radītu reālu rezultātu un ietekmi, tad es gribētu ieteikt parlamentam koncentrēties uz skaita ziņā mazāk pilotprojektiem ar lielāku budžetu. Un tagad došu vārdu kolēģim Žanam Fransuā un pēc tam Markam Ferī par Eiros. Paldies! Un tad lūdzu vārds jūs kolēģiem. Paldies, priekšsēdētājs skundze. Es mēģināšu īsumā jums pastāstīt par rezultātiem un informācijas izplatīšanu, kuru mēs mēģinām nodrošināt Uh, viena 2008. gadā uzsāktā pilotu projekta ietvaros. Tas attiecās uz uh, darbiniekiem restruktūrēšanu no iesaistītajos uzņēmumos. Mēs uh, palīdzam darbiniekiem pielāgoties restruktūrācijas procesā un tiek tātad šie strādnieki labāk sagatavoti pārmaiņām, un tiek analizētas un sekmētas labās prakses. Tātad šie projekti tika uzsākti 2008. gadā un turpināt 2009. mēs esam izveidojuši 27 nacionālo semināru uh, kārtu dalībvalstīs, lai varētu analizēt un diskutēt par tiem pasākumiem, kas ir nepieciešami katrā dalībvalstī, lai jau laiku sagatavotos šīm pārmaiņām. Šīs sanāksmes iesaistīja arotbiedrības, valsts pārstāvis, ekspertus un nodarbinātos. Tika sagatavototi analīzes dokumenti attiecībā uz nacionālajiem, nacionālajām situācijām un tika sagatavota arī dažādo nacionālo prākšu kopsavilkuma dokumenti. Lai tādā veidā varētu izdarīt secinājums, kādi ir kopīgie elementi un kas ir labās prakses veiksmes priekšnoteikumi. Un e, tas turpinās no 2008. gada aprīlī 2009. gada jūnijam. Nesen oktobrī, pateicoties Beļģijas prezidentūras sadarbībai, mēs organizējām lielu konferenci, kurā tika iesaistīts 500 personas. Un tad, lai, lai tur varētu apspriest šos rezultātus tika uzaicināti un bija arī klāt vairāki ministri šajā konferencē, un tika izdarīts viens kopīgs secinājums, ka Eiropas Savienības līmenī ir jādomā par kādu ietvaru, kopīgo ietvaru labās prakses paraugiem, lai varētu rīkoties restruktūrācijas gadījumos. Un Līdz ar to komisija nesen pieņēma paziņojumu gan par iekšējo tirgu, gan par restruktūrācijas pasākumiem. Tātad tika ņemt vērā arī visi nacionālie dokumenti, tie ir pieejami un mēs esam paredzējuši kopā jūsu komitejā nākt klajā ar rezultātiem, gluži tāpat kā mēs jau rīkojamies pirms gada, gadījumā, kad Eiropas parlaments mums sniedza savu atbalstu sektoriālās pārmaiņās. Arī šāds projekts ir paredzēts Eiropas komisijā. Paldies! Yes, thank you very much. Uh, I think... Jā, Paldies. Mm. Mani sauc Marko Ferī, un es e, esmu Eires koordinātors, un es mēģināšu atbildēt uz Šrēders kundas jautājumu par to, kas mums neizdevās, un centīšos to pateikt īsi. Tad, kad pilotu projekts nonāca uz mūsu galdiem, ja tā varētu teikt, tad e, jāsaka, ka Tad šī lieta mums bija pazīstama, jo 2008. gadā šī komiteja sagatavoja ziņojumu par mobilitātes rīcību plānu un aicināja komisiju izstrādāt pasākumus eh, migrantu darba ņēmēju un viņu ģimeņu sakarā. Un mēs lūdzām Eiros kopā ar Eiros tīklu, kurā piedalās dalību valstu uzņēmumu, organizācijas un privātu partneri, realizēt šo domu. Un Eiros vadlīnijās šī ideja arī atspoguļojas. Un tas arī ir tas, kas neizdevās. Tātad ne, tas nav pilotu projekts tā ierastajā izpratnē, bet tā bija lieta, ko mēs tālāk iestrādātu visos eiros projektos, bet es redzu divas problēmas, kas šeit izveidojās. Pirmā lieta bija maza aktivitāte, jo tika izmantoti tikai 18% no viena miljona eiro, kas eh, tika piešķirt šiem projektiem. Tālāk, kad mēs vaicājām, vai valsts struktūras gribētu aktīvi sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, sniedot pakalpojumus migrantiem un viņu ģimenēm, viņi teica, tas nav mūsu pienākums, izņemot atsevišķos gadījumos eh, ka tikai 11 dalībvalsts finālā realizēja pilotu projektus, bet tas notika jau sākotnējā fāzē, un tieši tādēļ arī īstenošanas šis īpatsvars ir tik zems. Šīs eiros vadlīnijas ir spēkā uz trim gadiem, un sākumā dalībvalsts teica, mēs to nevaram izdarīt, mums ir citas lietas, ko darīt, un tad arī ekonomikas krīze jo valsts struktūrām ir daudz darāmā, ļoti maz budžeta, un daudz teica, ka šis nav īstais brīdis, kad domāts par migrantu darbu ņēmē integrāciju, jo daudzos gadījumos arī šie cilvēki izbrauc no valstīm. Piemēram, īrijā mēs redzām to, ka īrija sniedz eh, pakalpojums tiem migrantiem, kas eh, paliek īrijā, Te viņi izmanto nevalstiskās organizācijas un tās palīdz migrantiem integrēties darba tirgos, sabiedrībā, izmantojot arī brīvprātīgo darbu. Tātad, kā es teicu, šo pilotu projektu absorpcijas uh, procents bija ļoti zems. Pirmais bija tātad zemā aktivitāte, otrkārt ekonomikas krīze. jo tīpaši valsts struktūrām nebija pieejami vajadzīgie resursi. Bet esmu pārliecināts, ka uh, nākamajos gados, es domāju, mūsu partneri noteikti gribēs realizēt šo, šīs aktivitātes. Un tas ir labs piemērs tam, kā pilotu projekta rezultāti tiek uh, iestrādāti tālāk. Um, Rī, galvenajās rīcība politikās. Nu, kā es teicu, mēs ceram, ka nākamais gads būs veiksmīgāks un daudz sološāks. Tālāk jautājums par to, kādēļ mēs izvēlējāmies neīstenot šos pilotu projektus. Viens, kā es teicu, ir resursu jautājums, un kā jau Nikolais pastāstīja, viena miljonu vai desmit miljonu pilotprojektu realizācijā ir nepieciešami vieni un tie paši resursi. Tādēļ mēs nolēmām šo uzdevumu uzticēt Eures. Tas ir tādēļ, ka šis tīkls darbojas jau 15 gadus, tas ir atpazīstams dalību valstīs, un pilsoņi to asociē ar Eiropu, un tas parādījās arī nesenajā Eirobarometra aptaujā. Un mēs uzskatījām, ka Eures varētu realizēt šīs aktivitātes. Nu, es ceru, ka es atbildēju uz jūsu jautājumiem, un es esmu gatavs atbildēt uz tiem vēl. Paldies! Jā, paldies, es domāju, tas bija ļoti noderīgi. Paldies visiem komisijas pārstāvjiem, un es domāju, ierosinājums regulāri organizēt šādas tikšanās ar komisijas pārstāvjiem, varbūt vismaz divas reizes gadā par pilotprojektiem būtu ļoti vērtīgi, un tad mēs varētu saņemt informāciju par konkrētiem pilotprojektiem, lai zinātu, kas notiek katrā no tiem. Paldies! presentation by the Commission. Uh, Tagad es došu vārdu Rafam Jakobam mūs iepazīstināt ar komisijas priekšlikumu un tālāk došu vārdu Eiropas parlamenta referentam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie deputāti, mēs runājām par sabiedrību, kas ilgu laiku jau noveco, un tagad patiešām tas notiek. Un tagad tā uh, paudzes kohorta, kas uh, bija lielās dzimstības uh, eh, būma rezultāts, patreiz ir pensionēšanās vecumā, kā rezultātā Eiropas Savienības darba spēks samazināsies, kamēr strauji pieaugs gados vecāku cilvēku skaits. Tas apdraud mūsu labklājību un solidaritātes iespēju starp paudzēm pensijas schēmas ietveros. Bet tajā pat laikā mēs nepievēršam pienācīgu uzmanību šo gados vecāko cilvēku potenciālam, jo viņi varētu darboties kā aprūpētāji, kā brīvprātīgie, un viņi ir cilvēki, kas var autonomi dzīvot, ja mēs radītu viņu vecumam atbilstošu draudzīgu vidi. Tā kā šīs kohortas e, potenciālu izmantošanu mēs saucām par aktīvām vecumdienām kas varētu veicināt arī solidaritāti starp paudzēm aktīvo vecumdienu veicināšanai nepieciešama pasākuma dažādās politikas jomās un dažādos līmeņos, kā arī uzņēmumos un nevalstiskajās organizācijās. Eiropas Savienībai arī šeit būtu sava loma spēlējama, kā arī norādīts man Osokunga ziņojumā, jo mūsu rīcībā ir daudz instrumentu, kā piemēram atvērtā koordinācijas metoda un struktūra fonda vai mūsu pētniecības inovācija programmas, kas varētu atbalstīt dalību valstu centienus aktīvo vecumu dienu sakarā. Komisija vēlas izveidot ietvaru, lai pastiprinātu šajā politikas jomā veikto pasākumu savstarpējo papildināmību. Un te neiet runa tikai par atsevišķu skaļu pasākumu organizēšanu. 2012. gadā te iet runa par attieksmes maiņu, un mēs aicinām jau 2011. gadā iesaistītajām pusēm noformulēt konkrētus sasniegumus un mērķus. Protams, šim darbam ir jāturpinās arī pēc 2012. gada. Kā panākt šīs aktīvās vecumdienas? Eiropas gada aktīvu vecumdienu atbalstām veicin, eh, eh, eh, veiksmi un panākumi būs atkarīgi no iesaistīto pušu gatavības aktīvi iesaistīties šajā pasākumā, bet jāsaka, ka mēs jau esam saņēmuši signālus gan no dalībvalstīm, gan no nevalstiskajām organizācijām par gatavību to darīt. Jāsaka, diena, kas tika organizēta Eiropas Savienībā izceļot solidaritāti starp dažādām paudzēm, bija tiešām panākums, kaut arī tā nesaņēma lielu finansējumu. Mums ir dažādas Eiropas Savienības programmas, kā piemēram veselības, pētniecības, nodarbinātības jomā, kas varētu dot savu ieguldījumu aktīvu vecumu dienu pasākumu realizēšanā. Kas attiecās uz budžetu, tad uh, jāsaka, ka mums, diemžēl, būs pieejami mazāk cilvēku resursu, lai nodrošinātu šo programmu administrēšanu, bet šeit es gribētu paust vienu svarīgu lietu. Uh, šī Eiropas gada nosaukums. Es esmu uzsvērs, ka šis Eiropas īpašais gads ir par solidaritāti starp paudzēm. Kādēļ šī koncepcija neparādās šajā nosaukumā, 2012. gada nosaukumā? Jo virsrakstā iet runa arī par to, kas ir jādara, lai nodrošinātu veiksmīgu uh, tālāk ekonomikas attīstību, tas ir sadarbība starp paudzēm, un kāpēc tas neparādās? Tālāk uh, par palīdzības nepieciešamību. Protams, liela daļa uh, veco cilvēku ir atkarīgi no citu palīdzības, bet vēl lielākā daļa ir pašpietiekami. Uh, Un caur šo Eiropas gadu mēs gribējām veidot pozitīvu gados vecu cilvēku tēlu, kā cilvēkus, kas var dot ieguldījumu sabiedrībā, kas var paši par sevi saru, parūpēties. Un šī potenciāla mobilizēšana varētu kalpot par galveno garantu šīs solidaritātes nodrošināšanai starp paudzēm. Paldies! Uh, rapporteur, uh, uh, so... Paldies! Kas liekums, lūdzu? Paldies priekšsādātājiem. Paldies komisijai par šo jauno priekšlikumu. 12. gads, ko izsludinām par aktīvām vecumdīnām. Lūk, paldies Jakob kungam par sniegto šodienas ievadaļu prezentāciju. Un arī jau arī paldies tiešām arī sociālietu komitejai, kas ir ļoti aktīvi iesaistījuši šo jautājumu risināšanā. Un tagad tas ir pienācis arī parlamenta kārta. Uh, Nu, nav apšaubāms, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls mums visiem Briselē un vienlaikus arī visām dalībvalstīm. Tas pavisam skaidrs šobrīd. Jūs paskatāties uz mūsdienu situāciju, attīstības tendencēm, demografisko situāciju Eiropā un kāda ir tiešā ietekme sabiedrībai. Un mēs redzam arī vienlaikus, ko tas nozīmē pakalpojums sniegšana, pensijas, diskusijas par visu to. Un tāpēc ir ļoti labi un apsveicami no nu, manas pārliecības, ka mēs tiešām šodien runājam par to, ka mēs varam nodrošināt labākus darba apstākļus un arī ilgāk paturēt aktīvajā darba spēku vecumā arī cilvēks, kas jau mm, pamazām noveco. Un mēs skatāmies arī, ka tiešām viņu aktīvi iesaistīšot darba dzīvē un turpināt strādāt, tas ir tiešām viens no uzdevumiem mērķiem. Un uzskatu, ka cilvēki paši ir, protams, var uzņemties šeit līderību, un tas vienlaiks arī pieprasa, lai nacionālā, eh, reģionālā un arī pašvaldību līmenī pilsoniskā sabiedrība, eh, nu kā Jakob kungs nu pat norādīja, šīs diskusijas jāveic arī sociālajiem partneriem, lai tad tiešām varētu īstenot 2012. gadu. Man kā referentām šis jautājums tagad ir eh, svarīgs. Uh, arī tātad es to redzu kā tālāko pēctecību pēc Eiropas nabadzības gada 2010. gadā un 11. gads, kurš ir arī brīvprātīgo gads, un tad lūk nāk 2012. gads. Un nākamais tad, tad iezīmētais gads, kuru mēs paši norādījām, šis nosaukums varbūt nav īpaši veiksmīgs, un tur varētu būt zināms pretruns. Jautājums tad, kā to labāk nosaukt? Vai to saukt par gadu, kas mums ļauj diskutēt par daudziem jautājumiem, par to, kā varam nodrošināt savstarpēju taisnīgumu starp dažādām paudzēm. Un tas ir tas galvenais centrāls jautājums, ko mēs varam arī likt kodolā un sasaistīt ar vēl papildus citiem jautājumiem. Lūk, par to varam runāt komitejā. Otrs jautājums, ko mēs apskatījām, dzirdējām arī Jakubkunga prezentācijā, tad centrālais jautājums, kas arī varētu būt par budžetu. Tāpēc, kāpēc vispār līdz šim tas nav atrisināts? Lūk, tas ir aktuāls jautājums. Mēs šādu jautājumu gribam uh, provocēt. Skatāmies, kā tas ir iespējams. Jūs nosaucat kādu Eiropas gadu, un tagad tam nepiesiet budžetu, un tad sanāk, ka uh, tas ir gads un uh, nosaukums bez jebkāda seguma. Nē, tas nav pieņemami. Mums ir jāskatās, kādas struktūras un kādas jautājumas mēs varam arī atrisināt, iesaistot arī vajadzīgos ģenerāla direktorāts, un tad attiecīgi piedāvāt risinājumu. Personīgs uzskatu, ka nozīmīgs jautājums ir, vai šādu Eiropas gadu mēs tiešām varam īstenot bez budžeta seguma. Nu, par šo jautājumu būs daudz jādiskutē. Nu, tā ka nav runa tikai par nosaukumu budžetu, bet jāskatās kopumā šis priekšlikums, ko ierosinās komisija, tas kalpo kā labs pamats diskusijām arī sociālietu komitejā. Tas ir tagad tikai pamats nākamajām debatēm. Ceru, ka drīzumā es varēšu jums ar pārliecību teikt, ka esam pārvarējuši politisko grupu atšķirības un arī nodrošinājuši um, atbalstu un varēsim sagatavot arī šo ziņojumu, iekļaujot arī atzinumus no citām komitejām, tad, tad mēs arī iesaistam ekonu komiteju un kultūras komiteju. Uh, un līdz ar to mēs izveidojam labu pamatu un tālāk atgā, ļau, izveidosim labu pām, bāzi tālākam diskusijām. Jā, paldies. Man ir pašai viens, divi jautājumi. Jāko kungs, jūs runājat par iespēju. Bieži vien, ka mēs kaut pieskaramies jautājumam par novecošanu, uh, par vecumdienām, par to, ka arvien ir vairāk vecu cilvēku nekā jaunu cilvēku, visu skatu tas ir negatīva parādība. Nu, lūk, manuprāt, tieši tāpēc svarīgs šāds skats, ka mēs tomēr arī, arī iezīmējam pozitīvo uh, signālu, ko, pienesumu, ko var dot tieši veci cilvēki. Mēs visu laiku runājam negatīvi par demokrātisko laika bombu, bumbu, un um, nu, mēs skatāmies, mums ir daudz Eiropas gadi. Un mēs esam daudz kam pievērsuši uzmanību. Bet rodas tāds sajūta, ka, protams, jūs nor norganizējat vienkārši konferenci, visi tur ierodas, lieliska izcēlas konferences, un visi tad pasaka, nu super, mums ir Eiropas kāds, un kas te paliek pāri? Nekas. Nekur neesam pavirzījušies. Un tieši tāpēc, manuprāt, ir tiešām apsveicam, ka jūs runājat par to, un parlaments runā arī par to, ka mēs varam panākt šāds pozitīvs iznākums. Tātad viens no pozitīvajiem iznākumiem šietam gadam ir plānots, piemēram, kad bija arī gads par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mēs tad nodrošinām vajadzīgo likumdošanu, kas viņam tiešām var palīdzēt. Un arī par aktīvām vecumdienām Manuprāt, tas būtu jāsako šādam pašam piemēram. Nu, lūk, un tad te nevar nerunāt par horizontālo direktīvu, kas ir iestrēgusi padomē. Jautājums jums, cik nozīmīgi jūs to redzat? Lai šī horizontālā direktīva tiktu izkustināta atkal no padomas, un tad pirms 2012. gada tas jau īsti notiktu. Jo es uzskatu, tas centrālais jautājums ja mēs runājam par aktīvām vecumdienām, mēs vienlaiks runājam arī par nodarbinātības disk, uh, direktīvu. Un mēs zinām arī ir atsevišķa sadaļa um, direktīvu par diskrimināciju nodarbinātībā, jeb darba vietā. Un tā kā jau runājam par veciem cilvēkiem un iespējam arī turpināt viņu uh, darbu, un ja mēs nespējam, protams, nodrošināt šos direktīvas pieņemšanu, tad nav arī jākspēj viņu runāt. Uh, vienlaikus mēs runājam arī par dažādu veidu pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, cilvēkiem ar citādu reliģisko pārliecību un citādu orientāciju. Lūk, tie ir dažādi jautājumi, kas tomēr ir vienmēr jāizceļ. Tad jautājums ir, ja mēs diemžēl nepanāksim savu, un šis Eiropas gads varētu varbūt izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm. Tā kā nebūs tikai viena dalībvalsts, kā es saprotu, kas ir vairāk, kas bloķē šīs direktīvas pieņemšanu. Uh, vai arī dažs, kurš varbūt paslēpus, piesēdz tikai, mm, paslēpus aiz citu mugurām. Lūk, kā jūs varat izmantot šos politiskos spiedienu, lai panāktu reālu iznākumu, un lai šī horizontālā direktīva tiktu beidzot pieņemta. Jau 11 gadus tas projekts un šī ideja ir gaisā, bet nav pieņemta un tāpēc sagaidu šādu politisku arī reālu iznākumu, un es aicinātu jūs varbūt arī ieskicēt iespējamos citus reālus iznākumus, rezultātus, kādus mēs varam sagaidīt no šī gada. Par budžetu. Es toreiz, kad to apstiprinājām eh, šo lēmumu, arī pat domāju dīvaini, ka tam vispār nav nekāda budžeta sēguma. Bet tad, kad jūs uzklausu jūs, ka jūs sakāt, ka. Kā ka nauda tomēr ir kaut kādā veidā arī ir jau iezīmēta citos budžetos, budžeta pozīcijās. Nu, mums tomēr vajadzētu arī par to runāt nākotnes debatēs. Varbūt jūs varētu tad nedaudz iezīmēt struktūru, no kurienes, no kurām pozīcijām šī līdzekļi tiks ņemti. Es neprasu, lai jūs to darītu tagad, bet varbūt vēlāk piedāvāt, zinām, rakstveida komentāru par šo jautājumu, tad šo budžetu pozīcijām, kuras varam izmantot, uh, jo daudz deputāti tieši to pieprasa, lai mēs tomēr izveidotu īpašu budžeta pozīciju šajam gadam. Mums jāskatās arī, protams, kad šāda nauda tiek piešķirta, lai mēs zinām, ka šim gadam ir arī sagums, budžets, lai mēs arī varam nodrošināt visu to, ko gribam izdarīt, jo mums šis gads ir vajadzīgs. Nu ko, vai citi deputāti, kas vēl grib kaut ko teikt? Lūdzu, Madelī. Merci euh, de vos. Paldies par jūsu prezentāciju, saka Delī kundze. Jums ir taisnība, kad jūs sakāt, ka viens gads šim izaicinājumam ir ļoti svarīgs, taču man šķiet, ka šim uh, gadam jāpieliek punkts skaistiem vārdiem, kuriem nav nekādu konkrētu sēgumu. Mums jāpievērš konkrētam sēgumam. Un kad ir runa par to, tad ir jāizveido skaidra stratēģija, kas izmanto konkrētus līdzekļus. Un te parādās viena programma, eh, viena, viena problēma. Mēs arī šī nabadzības izskaušanai veltītā gada ietvarā redzējām, ka nabadzība ar vien tikai pieaug. Tātad pirmais ir jāizveido konkrēti pasākumu notkārti, te jums arī ir taisnība, ka šis gads jāskata pozitīvā gaismā. Mums ir eh, jāizmanto mūsu uh, vecāka gada gājuma cilvēku pieredze, lai varētu jauniešus, kas ierodas uh, uzņēmumos, informēt, lai varētu apmainīties, eh, nodot viņiem pieredzi. Un treškārt, mēs neizveidosim solidaritātē balstītu sabiedrību, ja mēs neiestājamies par solidaritāti starp paudzēm. Nevajag veicināt šo pretestību starp jauniešiem un eh, vecā gadgājumu cilvēkiem. Uh, Bet es ceru, ka mēs radīsim tomēr, pateicoties arī jūsu darbam, kādus risinājumus šai problēmai. Paldies! Um, uh, Mrs. Blinkevičūči. Blinkevičūtis, kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es varu uzteikt Eiropas komisiju par tās izveidoto institīvu, uh, par gadu, kas būtu, aktī, kas būtu veltīts aktītām vecumdienām. Jo skaidrs, ka mūsu iedzīvotāji ātri noveco. Un šī novecošana ir jāpasniedz kā kaut kas pozitīvs, ka mēs esam solidāri ar mūsu vecāku gadagājumu cilvēkiem. Taču es nevisai varu piekrist Eiropas komisija institīvai tai ziņā, ka mēs pietiekoši daudz nerunājam par eh, vecā gada gājumu cilvēku nodarbināšanu, par viņu iespējām darba tirgu. Šim aspektam ir milzīga nozīme, kad ir, eh, jo īpaši tad, kad mēs par to runājam zaļajā grāmatā par iespējami ilgāku darba mūžu. Un ja komisija nenāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par vecā gadgājumu cilvēku nodarbināšanu, tad mm, te nav vērts runāt par darba dzīves paildzināšanu pirms cilvēku dodas pensijā. Runājot par aktīvām vecumdienām, uh, Mēs nedrīkstam aprobežoties tikai ar darbu. Te ir jāizveido arī uzticama struktūra vecāka gadgājuma cilvēkiem, iekšējā struktūra, kas viņiem ļauj palikt ar vien, vēl ar vien aktīviem. Te ir runa arī par to, kā šo struktūru pielāgot vecāku cilvēku vajadzībām. un eh, vecāku cilvēku iesaiste nevalstiskās organizācijās arī ir viena iespēja, kā padarīt viņu dzīvi vērtīgāku. Nevar sacīt, ka eh, šis eh, īpaši vecuma vecāku gadagājumu cilvēkiem veltītais, veltītais gads nesīs augļus, tad, ja mēs nepiešķirsim budžetu. Ja mēs gribam rezultāts, tad, protams, ir nepieciešams budžets un arī nepieciešami tiesība akti, direktīvi, kas cīnītos pret vecuma diskrimināciju. Iespējams, nepieciešams arī citas direktīvas. Tas viss mums ļaus labāk saskaņot mūsu triju Eiropas iestāžu, jeb institūciju darbību. Ja rezultāti būs viduvēji, tad nekāda labuma no tā nebūs. Jo mēs zinām, ka šis te nabadzības izskaušanai veltītais gads nekādas lielas augus nav nesis. Patiesībā nabadzīgo iedzīvotāju skaits ir tikai palielinājies tā vietā, lai samazinātos. Un šis skaits ir palielinājies milzīgi, divreiz, trīs reizes ir vairāk tagad to cilvēkam ir nepieciešams sociālais atbalsts. Paldies! Paldies, Blinkevičuts kundze! Turpina priekšsēdētāja Līnes kundze. Vai jūs vēl gribētu ko sacīt? Kastlēr kungs, vai es tad došu, došu vārdu komisijai? Jums ir kas piebilstams, Kastlēr kungs, jautā priekšsēdētāji. Divas lietas par budžetu. Skaidrs, ka par to vēl diskutēsim, ja ir Eiropas gads. Ja mēs izsludinām šādu Eiropas gadu, tad mēs nevēlamies, lai tas kaut kādā veidā vienkārši būtu viens no daudziem dokumentu papīrīšiem, kurus mēs visu laiku saražojam. Nu, un tā kā nav arī tā, protams, ka nekas nenotiks. Galu galā Eiropa bieži vien ir apsolījusi ļoti daudz, bieži vien daudz vairāk nekā līdz šim, un tā kā tur ir, zinām, pozitīvi aspekti sagaidāmi. Vienlaikus mēs nevaram uzreiz pateikt, būs konkrēts rezultāts, konkrēti ietekmi, ko var tā uzreiz pateikt, lūk, rezultāts. Bet mēs varēsim tiešām runāt par to, kas ir aktuāli. Ja mēs runājam par to, kā vecums un vec cilvēki prasa arī mainīt mūsu nodarbinātības politikas un arī to, ka mums ir jāatzīst veco ļaužu ieguldījums mūsu sabiedrībā kopumā, ne tikai nodarbinātības jomā, mēs runājam arī par, īstenībā arī par dažādu veidu brīvprātīgo darbu, par brīvprātīgo gan organiz, nevalstisku organizāciju ietvaros, gan arī ģimenes ietvaros, arī baznīcas eh, karitatīvās darbības, nu lūk, tas ir viss um, ļoti apjomīgs un nozīmīgs ieguldījums, kuras mums jāatzīst, ka jebkurš cilvēks, kas tiešām iesaistās, un šis gads ir kā atzinums par viņu darbu, ieguldījumu, un vienlaikus arī mēs tomēr varam zinām problēmām, kopumā panākam zinām rezultātu. Tā ka mēs nevaram vienkārši runāt par tikai nodarbinātības jautājumu, bet vienlaikus mums arī jāpievērš uzmanība uz to, kā citi cilvēki, tātad veci cilvēki, arī kopumā, kāda ir viņa loma sabiedrībā. Lūk, tieši to šis gads var arī panākt. Un tas varbūt nebūs tāds konkrēts, tāds izmērams, kabatā ieliekams rezultāts. Nu, lūk, līdz ar to es domāju, ka mēs varam to arī vēlreiz akcentēt, un šajā priekšlikumā to spiltāk arī akcentēt. Bet sākums labs, paldies! Paldies! Jākaukungs, lūdzu! Jā, paldies! īpaši paldies visiem deputātiem, kas arī izteicās un kas pauda atbalstu šim projektam. Ļoti iedrošinoši, paldies! Vispārīgs komentārs. Eiropas gads ir noderīgs instruments. Jautājums par aktīvām vecumdienām. To mēs nevaram vienkārši izsnāt no augšas uz leju Eiropas līmenī. Tas pieprasa, lai mēs tiešām rīkotos jau arī dalībvalsts līmenī, līdz pat ir vietējām pašvaldībām, iestādēm, uzņēmumiem un tā tālāk. Eiropas ir, devums ir šis ietvars, kas kalpo kā zināms spiediens uz citām iesaistītām pusēm, lai tās arī sāktu rīkoties. Tas ir spiediens Eiropas līmenī. Un priekšsādātāji jūs jau arī norādījāt, ka jāņem, jāspēj konkrēt soļi, piemēram, direktīva Jā, Eiropas uh, vecuma gads norāda, ka mēs varam tiešām arī uh, papildus panākt šādu likumdošanu, panākt arī lielāku atpazīstamību un iespējams arī nodrošināt tāds auglīgāks debats Eiropas līmenī par šiem jautājumiem. Pozitīvie rezultāti. Vai tos varam uzreiz panākt? Visos līmeņos. Nu, tas ir jā, nu, jātiec uz to. Eiropas līmenī es tiešām gribētu, ka pozitīvi aspekti jau arī nozīmētu kā arī kolēģi no citiem komisijas departamentiem, ģenerāla direktorātiem, arī saskat lielāks iespējas izmantot viņu praktiskās politikas. Arī sniegt savu ieguldījumu šīs aktīvas vecumdienu gada mēķiem. Te ir jānodrošina ciešāka sazobe sadarbība starp dažādiem departamentiem. Un uh, Mums jau tagad ir plāns, kā mēs varam nodrošināt tādu aktīvāku mobilizāciju, spēku mobilizāciju par budžetu. Jūs jautājat, kāda varētu būt šī struktūra, šīs budžets? Kas tad būtu jāpamato? Mums arī bija šie aktīvi līdzīgi jautājumi arī sociālietu komitejā. Un uh, arī dalībvalsts uh, jau uzdeva šo pašu jautājumu, tad kā varētu būt šis finansējums, budžets, kā varētu apkopot pašu resursus, un, lai varētu arī uh, apkopot visas tās vajadzības un līdz ar to arī maksimizētu ietekmi dalībvalstīs. Tāpat bija atsauce arī uz vajadzībām, kuras jāatbild, jārisina. Nu, ko tad mēs sagaidām? Jo 2011. gadā mēs sagaidām, ka interesētās puses sāks domāt par to, ko tad viņi īsti var darīt, kāds varētu būt viņu ieguldījums šajā gada plānā, un tālāk mēs, es domāju, arī publicēt jau mājaslapā, lai visu uzreiz varētu arī skaidri pieslēgties un skatīties, kas ir plānots un ko var darīt. Ir plānot apmācības eh, kursi, lai šobrīd aktīvi nodarbinātie vecie cilvēki tomēr varētu arī nodot savas prasmes jaunākajiem. Tas, piemēram, ir apsveicami. Tāpat mums jāuzlabo arī pakalpojumi, infrastruktūra veciem cilvēkiem, tātad drošāka vide, tas ir viens no trešajiem pilāriem vecuma politikā, lai nodrošinātu neatkarīgu autonomu dzīvesveidu veciem cilvēkiem. Un visbeidzot, par solidaritāti starp paudzēm. Jā, tas tieši par to arī ir, arī šī paudžu solidaritāte, bet mēs tomēr vēlamies to uzsvērt un iznot nedaudz savādāk nekā līdz šim. Mēs piedāvājam mobilizēt veco ļaužu potenciālu, mobilizējot viņu ieguldījumu sabiedrībā lai vecie ļaudis netiktu uzskatīti tikai kā nastans logs. Viņi nav tas, viņi ir potenciāls un iespēja. Un ir jārunā par arī visiem iespējamiem apstākļiem, kuras viņam radīt, lai viņi šo potenciālu varētu veiksmīgi izmantot. Paldies! Paldies! Un reiz būsiet arī apkopojuši visu šīs budžeta pozīcijas. Es aicinātu jums arī nosūtīt šādu informāciju, iespējams, drīz. Vai jums ir iespējams laika grafiks par šo jautājumu, tad par budžeta pozīcijām? Es zinu, ka budžeta pozīcijas tas ir viens jautājums, kuru tieši visvairāk skar uh, deputāts, kas viņiem rada bāžas par to, kā tad ir, ka nav vispār zināms budžets. Tātad jūs varat būt jau zinām uzmetumu skits par to, no kurienes tad varētu būt šī nauda. Jā, mēs plānojam to īstenot nākošo divu nedēļu laikā lai arī šos jautājumus varētu pārunāt, tad arī jau sanāksim ar dalībvalstīm, par ko es runāju. Tātad katrā ziņā 13. novembris atskaits punkts. Nu, tiešām būtu ļoti labi, ja es nosūtītu nodarbināt sociālietu komiteju. Tas mums. Paldies jums vēlreiz par šodienas prezentāciju. Nākamais darba kārtības jautājums - rūpniecības politika globalizācijas laikmetā. Un tātad atzinuma projekts Vārds Olem Ludvigsonam. Tak par ordet, fru ordförande. Kolēgor. Paldies, priekšsādātāji. Godātie kolēģi, esmu sagatavojis šo atzinumu projektu pār nodarbinātības politiku globalizācijas laikmetā. Piedošana, rūpniecības politiku. Un um, jūs arī jau varējāt iepazīties. Esmu izcēlis sešus punktus Un izējas punkts ir tāds, ka mums jānodrošina tiešām spēcīga rūpniecība Eiropā. Lai mēs būtu spējīgi nodrošināt arī tālāko Eiropas attīstību un sociālo koheziju un vienlaikus arī apkarotu bezdarbu. Tāpat arī gribu uzsvērt, ka ņemot vērā globalizācijas uzspiestos restruktūrizāciju, mums tomēr jāaktivizē arī sociālais dialogs. Pārēja uz zaļo ekonomiku, kā mēs bieži to norādām, tai jānotiek uz godīgiem pamatiem. Ir jānodrošina inovācijas, investīcijas, un mums vienlaiks ir arī jāpanāk tāda vidē draudzīgāks um, rūpniecības attīstība un jaunas darbvietas. Tāpēc mums ir vairāk jāinvestē arī cilvēku prasmju attīstībā, lai viņi varētu saglabāt savas darbvietas un vienlaiks arī jānodrošina pārstrukturizācija, lai varētu arī nodrošināt Eiropas rūpniecības nākotni. Mēs vienīgais šobrīd varam tad līdz ar to piedāvāt šādu tiesisko ietveru arī um, koplīgumiem un tarifu um, jautājumu risināšanai pārrobežu gadījumos. Un tāpēc uzskatu tieši tāds pārobežu līgums ir būtisks instruments. Piemēram, arī darbā nosacījumi um, darba pieņemšanas nosacījumi, tālāk apmācība, un tam visam jābūt tiešām mums atrunātam, sākārtotam. Nu ko, gaidu jūsu viedokļus, kolēģi, un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 15. novembris. Paldies! Vai kāds kolēģi vēlas izteikties par šo jautājumu? Raidšana kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Vispirms vēlos arī pateikties referentam par šo jau atzinu projektu. Jau šobrīd tas skaidri ieskicē vairākus jautājumus, kas ir tiešām arī ir mm, līdzīgi un sap, mēs vienlai, vienādi saprotam šos būtiskos jautājumus, tad man politiskā gripa un viņš, un mēs arī varēsim to atbalstīt. Tomēr es gribu, lai mēs tomēr pieejam tā nediskriminējoši. Uh, Un, attiecīgi, kad mēs runājam par investīcijām, mēs tiešām runājam, ka tas tomēr brīvās tirgus ekonomikas jā, ziņā jāatstāj, tā tirgus ziņā. Ja mēs runājam par pieju un pieejas atvieglošanu inovācijām un nodrošināt šo jauno tehnoloģiju pieņemšanas aspektu sabiedrībā, nu, lūk, tas ir, ko mēs varam darīt. Nu, skaidrs, ka šobrīd Galvenais uzdevums ir darbinieku pārkvalifikācija un kvalifikācijas uzlabošana. Tas kļūst arvien sarežģītāk, ņemot vērā arī demografiskās pārmaiņas, un bieži vien trūks kvalificētu darba spēka, kas būtu gatavs arī ieņemt šīs jaunās darb, piedāvātās brīvās darba vietas, un mēs redzam, kā tā ir pieauguša problēma. Un tāpēc rūpniecības saglabāšana Eiropā ir aktuāli šobrīd to apzināties, vienkārši, ka mums trūks kvalificētu darba spēku. Jau šobrīd. Piemēram, Vācijā jo 23% no uh, eh, IKP tiek tieši raz, raž, eh, veidots, sniedz uh, rūpniecība. Un uh, turklāt uh, kvalificētais darbs veiks veido 37%. Un, uh, ja mēs redzam, ka apvienotā karalistē viņi tikai runā vairs par 6% no kopējās IKP, ko da, sniedz rūpniecība, nu tad mēs redzam, ka ir milzīga atšķirība, un tāpēc mums ir jānodrošina, ka tomēr atsevišķās dalībvalstīs mēs veidojam vēl papildus jaunas rūpniecības darba vietas. Mēs jau galu galā runām arī par Ameriku, kur vairs nav bieži vien nodrošināts šāds kvalificēts darba vietas. Globalizācijas laikmetā jūs redzat, kas notiek. Jūs dabūjat vienu valsti, uh, E, piedošanas situāciju, kurā jums ir e, arvien pieaug bezdarbnieku skaits. Katrā ziņā mēs tādu scenāriju nevēlamies Eiropā un vēlamies to novērst. Tāpēc mums arī nodarbinātības lietu komitejā, rūpniecības komitejā, iekšē, e, iekšā tirgus komitejā, un, kuras arī esmu referents, mēs esam pārliecināti, ka mēs varēsim izveidot tādu situāciju, kur Eiropā mēs varam radīt jaunas rūpnieciskās darba vietas, tad nodarbinātību rūpniecībā. Uh, Un jaunā zaļā rūpniecība, tas mums nav nekas šķērslis, bet gan iespēja, un arī Vācijā, un tāpat arī citās valstīs mēs redzam, ka, piemēram, solāra enerģija, atjaunojama energoresursu izmantošana, tas ir viss tiešām būtiski un interesanti, bet galvenais atslēgvārds ir konkurētspēja. Vienīgi konkurētspēja var nodrošināt mūsu izdzīvošanu globalizācijas apstākļos un sociālo lietu komiteju var dot tieši savu ienesumu, lai šādā Eiropas līmenī mēs liečām panāktu to, ka arī nākotnē Eiropa tomēr arvien ir un tiek atzīta kā rūpniecības um, un ražošanas vieta. Tāpēc mums šīs jaunās darbvietas ir jārada izmantot inovācijas, arī piedāvāt jaunas darba vietas un piedāvāt jaunas izredzes un iespējas Eiropai kopumā. Paldies! Engelkungs. Paldies, priekšstādātājs kundze. Arī es sākumā gribētu sacīt, ka referente projektā ir iekļauti būtībā visi svarīgākie temati, un kad ir runa par atzinumu, tad te mums, protams, nav neierobežota telpa, lai pauštu mūsu bāžas. Man ir iespējas, ka ne tikai šajā komitejā, bet vispār ir jāizlem, kāda veida rūpniecība būs Eiropas Savienībā. Jo jāņem vērā šī uh, rūpniecības bāze, kas pamazām izjūg. Luksemburgā, no kurienes es nāku, uh, rūpniecība sniedz ieguldījumu tikai 8 līdz 9% visā IKP. Tātad skaidrs, ka tas ietekmē arī nodarbinātības tirgu. Un tad jāuzdod jautājums, vai mēs pārstruktūrēsim mūsu rūpniecību. Protams, nevajag ignorēt e, tās rūpniecības nozares, kas ir nepieciešams un kas arī labi var nodarbināt tos cilvēkus, kuriem nav uh, maksimāli augsta kvalifikācija, kur mēs varētu ideālā variantā vēlēties, bet jāņem vērā arī Eiropas apņemšanās izveidot nākotnes rūpniecību. Gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka laikā, kad mēs turpinām vairu, eh, vainot Ķīnu, ka tā uh, neiestājas par cīņu pret eh, klimata izmaiņām. 2010. gads ir pirmais, kurā Ķīna ir, ir devusi daudz vairāk līdzekļu tieši zaļo eh, darba vietu izveidē un arī zaļās rūpniecības nodrošināšanā nekā jebkura cita valsts pasaulē. Uh, Tātad pavisam ir 20 miljārdi uh, Eiropas Savienībā atvēlēti laika posmām līdz 2020. gadam zaļo, zaļo rūpniecības uh, darbu, darba vietu izveidē, bet tas uh, nav nekas salīdzinot ar to, ko dara Ķīna. Katrā ziņā atzinuma projektā aizmetņo šīs tēmas jau atainojas, taču varbūt ir vērts padomāt, eh, un es domāju, nav vērts te īpaši mainīt formulējumu, tas neko daudz neuzlabos. Paldies, Dalī kundze lūdzu. Es gribētu pateikties mūsu referentam par viņa īstenoto darbu un gribētu pieminēt vairākas lietas. Mēs tagad piedzīvojam vēsturisku pārmaiņu brīdi, jo mūsu priekšā ir tas, ko mēs dēvējam par klimata izaicinājumu. Es to neizgudroju. Visi saka, ka te problēma jārisina steidzamā kārtā. Šīs klimata pārmaiņas izraisa arī sociālas problēmas. Tātad mums ir jāveido jaunas darba vietas, jāpārveido iepriekšējais par jaunām. Šīm pārmaiņām ir jābūt tādām, lai palīdzētu strādājošiem pāriet no vienas darba vietas uz to darba vietu, kas tagad tiek atbalstīta. Tātad šī, šīm pārmaiņām arī ir jānodrošina pietiekoši augsts e, ieņēmumu, ienākumu līmenis. Tātad jārūpēs par to, lai cilvēkam nodrošinātu pietiekams iztiks līdzekļus. Un tai ir jārūpējas par strādājušo apmācību un jāatgādina arī tas, ka te ir runa par mūža izglītību. Un vēl ir jāparedz jauniešiem vieglāka piekļuve darba tirgumu. Te var tikai piesaukt tos eh, šausminošos datus, kas liecina par jauniešu bezdarba līmeni. Un tad vēl ir viens elements, kurš šeit pietrūkst. Šīs te teritoriālās atšķirības Te es gribu sacīt, ka ir eh, tādas, eh, tāda reģiona, kur ir eh, vairāk rūpniecības un tāda, kuros tās ir mazāk, piemēram, Francijas gadījumā ziemeļos vairāk, dienvidos mazāk. Te ir jāizveido tādi uzņēmumi, kas būtu sociāli apzinīgi, kas nodarbinātu vietējos iedzīvotājus, un tad tie tad tādā veidā būtu arī ilgspējīgāki. Un tad ir vairāki, vairākas nozares, par kurām te nav runa. Mēs te runājam, piemēram, par enerģijas efektivitāti, bet, piemēram, par būvniecības nozari nav runa. Šodien šī nozare rāda 40% no siltuma efekta izraisošajām gāzēm, kaut arī tā ieguldījums IKP ir tikai 8%. Un ir būvniecības direktīva, kurai ir norādīts, ka no 2020. gadā šī ietekme, šai ietekmei jābūt ir uh, nulles apmērā bet skaidrs, ka te ir jādomā arī par šo jauno būvniecības, zaļo būvniecības nozemi, kur ir, kurā ir jāiesaista visi, visas iesaistītās, iespējami iesaistītās puses, vai tie būtu uzņēmumi vai strādnieki vai jaunās tehnoloģijas. Tātad ir jāizveido jaunas darba vietas, bet pārva visam tāda nozare, kas būs ilgspējīga laika gaitā. Paldies, saka Līnes kundze, atgriežos pie Ludvigsona kunga, pie referenta. Tātad vispirms atgriežos pie jums. Ludvigson kungs, lūdzu. Paldies! Es gribu pateikties uh, deputātiem par viņu viedokļiem, un es uh, lūkošu tos iekļaut savā atzinuma projektā. Protams, šie jautājumi visi ir ļoti svarīgi. Bet, kā jau es sacīju, mums šeit nav daudz vietas, kur izvērsties mūsu atzinumā. Tātad es darīšu visu, visu, kas ir manīs panos spēkos, lai rastu pareizo risinājumu, jo mēs visi, protams, varam piekrist, ka visi šie jautājumi ļoti svarīgi. Mēs zinām, ka rūpniecībā ir nodarbināti daudzi cilvēki. Kaut arī šīs rūpniecības nozars laika gaitā ir mainījušās un tās izskatās tagad atšķirīgi, Skaidrs, ka gaidām arī tālāk attīstība, tā ir nepieciešama, un es ceru, ka es spēšu rast labu risinājumu. Paldies, turpina Linas kundze. Es gribētu vienkārši paziņot, ka ņemot vērā uh, laika ierobežojumu, šim atzinumam ir pieņemts steidzamības procedūra, un tas ir sagatavots tikai vienā valodā un visiem nodots pa ēpastu. Un 15. novembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Visam jābūt angliski, visiem grozījumiem jābūt angliski. Es zinu, ka dažiem tas radīs grūtības, tomēr ņemot vērā laika ierobežojumu, tā mums ir jārīkojas. Tā, tad 15. novembris grozījuma iesniegšanas termiņš un pieņemts šis atzinums tiks 2. decembra sanāksme. Līdz ar to rīta cēliena sanāksme ir beigusies un pēcpusdienā mums būs Eiropas sociālā fonda loma un ietekme. To mēs apspriedīsim sākot no 15. un referenti ir Paskaļa Grunī. Paldies!